Mes chers collègues, mesdames, Darbie kolēģi, dāmas un kungi. Mesdames, messieurs. Dāmas un kungi. Lūdzu, uh, esiet disciplinēti. Paldies, ka esat ieradušies tik daudz skaitlīgi. Es ceru, ka nākošo budžeta komitejas sēdi vajadzētu noturēt plenārsēžu zālē. Es nezinu, vai mums aizvien vairāk deputātu ir. Uh, uh, komitejā, jeb arī skatītāji. Bet, nu, katrā gadījumā sveicu visus ar vienu noteikumu. Jums lūdzu ir jābūt uh, klusiem. Un izņemot to personu, kas runā, un kurai tiek piešķirts vārds. Un tagad runā priekšsēdētājs, es esmu priekšsēdētājiem devis kā vienīgajam vārdu. Un tagad uh, vēlos atvainoties komitejas uh, vārdā uh, par to, ka sākam sēdi ar kavēšanos tas uh, notiek ievērojot uh, to, ka mums ir uh, bija jāatrod politiska vienošanās par darba kārtības punktu, kas ir mūsu darba kārtībā. Līdz ar to man likās liederīgi sākt sēdi, e, koordinātoru sēdi pirms mūsu komitejas sēdes un tad turpināt ar komitejas sēdes darbu. Lūdzu, esiet klusību, likšu evakuēt zāli. Va. Et je déciderai tout seul un es pieņemšu lēmumu viens pats. Tas būs ātrāk. Nu, redzu, uh, Daniela, nu tad es domāju, ka man jāvēl pašam sev drosmi. Tātad mums ir jāatrisina ļoti nozīmīgi jautājumi stundas laikā. Jārīkojas ļoti ātri. Tātad darba kārtības pieņemšana. Visi piekrīt par darba kārtību? Nē. Silvestra kungam uh, ir piezīme lūdzu. Ā, nē, tad tomēr nē kundzei. Jā, es eh, gribēju eh, par jūsu vakardienas teikto, ko bilst. Es gribu pateikties eh, jums par jūsu teikto un vēlos pateikties jums arī Itālijas vārdā. Priekšstādātais, paldies, Barbara! Jā, mēs runājam par solidaritātes fonda uh, mobilizāciju par labu Itālijai. Uh, Itālija smaga skāra uh, dabas katastrofas, un tas risinājums, kādu mēs varējām rast, proti pieņemt uh, Raimera Bēgas uh, ziņojumu. Gribējām nekavējoties dot politisku signālu, un tas bija labs veids, kā rast uh, atbildi kura bija nepieciešama mūsu itāļu kolēģiem, ievērojot uh, budžeta procedūru. Un mūsu pieņā, pienākums ir uh, ieturēt šo procedūru, bet uh, arī uh, ministriem ir jārunā pirms parlamenta viedokļa uh, plenārsēdē. Mēs ļoti ātri rīkojāmies paši un sagaidījām uh, padomus uh, teikto, lai uh, mēs varētu nākošajā plenārsēdē izskatīt šo jautājumu un uh, redzam, kā tas ir noticis. Tātad darba kārtība pieņemta. Tagad priekšstādātāji paziņojumi. Paziņo, uh, priekšstādātājs neko nepaziņos, tā tas būs ātrāk. Tagad pievērsīsimies trešajam punktam. Mums jāpieņem uh, rezolūcijas uh, projekts, to prezentēs Sur Šurjana kungs, un ir arī grozījumi. Tātad. Jūs eh, zinat, kādi ir noteikumi eh, šīs rezolūcijas pieņemšanai. Trīs dienas, trīs naktis eh, ir diskutēta šī iedaļa. 2010. gada budžets. Diskusijas šodien vairs nenotiks. Un līdz ar to mēs balsosim vienu pēc otra grozījumus un katreiz norādīšu, kāda ir referenta pozīcija. Protams, ka, dārgie gru, draugi, esiet lūdzu klusi. Protams, ka, ja ārkārtas uh, gadījumā kāds no grozījuma iesniedzējiem vēlas paskaidrot, uh, ja grozījums ir savāds vai arī referents vēlēsies ko teikt, nu, protams, ka viņš var lūgt vārdu. Tā tad uh, Lašlo Surjana ziņojums un pēc tam Vladimira Mankas ziņojums. Jums visiem ir jūsu balsojums saraksts. Man ir tautas partijas eh, balsojuma saraksts, jums visiem ir tautas partijas uh, balsojuma saraksts. Nu, ja nepieciešams, tad var kādu citu izmantot. Trešais paragrāfs, pirmais grozījums, uh, referents par. Kas par? Paldies, kas pret. Salvadors, liekas, ir pret. Bet visādi citādi viss ir vienbalsīgi pieņēmuši šo lēmumu. Grozījums numur divi atkrīt. Grozījums numur 3 ir atsaukt, atsaukts. Astotais paragrāfs kompromiss iesniedzis referents. Un, protams, referents ir par. Kas par? Paldies, kas pret? Neviens. Atturs? Neviens. Turpinam. Nākošais grozījums Tie ir atklāti izņemot, tā man saka, grozījums numur 4. Ferma Balcāni iesnieguši, kas vēlas pievienot sos, sociālo dialogu un tādus vārdus. Vai tas tā ir? Jā, labi. Es domāju, ka tas jau ir iekļauts. A... Ah, jūs domājat, ka tas jau ir iekļauts? Nu, labi, ja jūs domājat, ka tas tā ir, tad tas tā ir. Tā tad. Vai jūs zaļi arī domājat, ka piektais ir e, ietverts? Salvadors domā, ka sastais ir ietverts, viņš ir apmierināts, līdz ar to pievēršamies devītajam paragrāfam. Fermkungs, septītais uh, referents par, kas par? Kreis, uh, kas pret? noraidīts. Astotais jūta iesniegus, kas par? Paldies pret. Neviens atturs, neviens. Jā, viens atturs, Elis atturs. Tātad paldies jūtas vārdā. Jūta nevarēja būt šeit, jo viņa ar ģimeni kopā svin savu dzimšanas dienu. Mēs uh, sveicam jūtu un puķis dāvināsim, kad viņa būs. Desmitais paragrāfs. Devītais. Albrihts ies, iespējas referents pret kas par? Kreisie. Kas pret? Labējie. Tas pats vairākums, kas uh, noraida tautas partijas grozījumu. Desmitais grozījums jaunā redakcijā. Ferms un Balcānī referents par kas par? Visi par. Kas pret? Nē, viens, jā. Kundze, lūdzu. Kas atturs? Neviens. Pieņemts. Grozījums numur 11, Fēran Balcānī. Kas par? Paldies, kas pret? Atturas, tas pats vairākums pieņemts. Grozījums numur 12, tie paši autori. Bet ir mutiskas grozījums. Ferma kungs. Lai uh, aizvietotu uh, member states. Tātad neviens nevēlas neko teikt, kas par šo grozījumu. Tas ir 12. Paldies, kas pret? Neviens. Atturs nav pieņemts. Tres, te, 13. referents par iesnieguši tie paši, kas par. Tie paši, kas pret. Viena balss pret, kas atturs. Pieņemts. Grozījums numur 14. Tie paši autori. Esiet uzmanīgi. Referents ir pret, kas par. Paldies, kas pret? Vairākums, eh, labējo vairākums. Nē, nē, tas nav jūsu viedoklis. Ak tā, nu labi. Tā tad būs jābalso. Bet man nav manas balsojuma kartiņas, tādēļ būs jāskaita. Nu, briesmīgi, briesmīgi. Tātad bal... skaitīsim. Kas par? Skaitīsim. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Bon. Baissez. 19. Lūdzu, nolaidiet rokas. Kas pret? Ah, pardon. Jā. Es atvainojos. Ir viens tautas partijas pārstāvis par daudz, un nu, labi, tad es nebalsošu. Tātad rezultāts ir 16, 16. 19, 16. Bet, nu, nejokojot, tiešām tā tas ir. Nē, nu, labi, labi. Šoreiz uh, piekritīšu. Bet, nu, man labāk patīk elektroniskā balsošanas iekārta. Jā, labi, tas bija 14. grozījums, viņš ir pieņemts. 15. iesniegusi jūta referents par, kas par, kas pret, neviens atturas pieņemts. 16. atkrīt. 17. Jēglis kundze. Jēglis kundze. Fermkungs vēlas ko teikt. Man ir jautājums Jēglis kundzei, ja viņa ir klāt, vai arī varbūt kāds cits var paskaidrot šo grozījumu, jo tas, kas ir rakstīts angļu un vācu valodā, viņa vēlas paplašināt šo pasākumu tvērumu Vai tas nozīmē, ka viņa vēlas, lai tas attiektos ne tikai uz uh, pienu un dārziņiem skolām, bet arī citiem produktiem? Šajā gadījumā mēs būtu pret. Ja viņa tikai grib palielināt šo tvērumu pienam un augļiem, tad labi, bet ja viņa grib vēl arī maizi un hamburgerus tur iekļaut iekšā, tad mēs būtu pret. Priekšsādājiem nav nu, iesniegts mikrofons, nedzirdam, ko viņš saka. Uh, Monsieur Surjan. Surjan kungs. In, uh, my understand... Mana izpratne ir tāda, ka domāts ir piens un uh, augļi skolām. Nekas cits. Teksts tiešām ir tāds. Šie vārdi piemēram, bet tāpat laikā nekas tur nav cits vairāk minēts. Vai mēs šajā gadījumā varētu tad skaidri svītrot šos vārdus, paplašināt tvērumu, extend the scope angļu valodā, jo tas nozīmē, es to saprastu, ka citi produkti tiek iekļauti un paturēsim tikai vārdu palielināt. Labi, tā tad. Jā. Jēglas kundze nav. Un jūs piekrītat? Jā, referents piekrīt. Nu, tad domāju, ka viņš garantē, ka šī politika netiks uh, paplašināta, tā tad tiks uh, pārtiks produkti izplatīti, bet uh, McDonald's netiks pie, pie, uh, pie, piedāvāts un arī ne ģenētiski modificētie produkti. Kas par? Kas pret? Neviens atturs, neviens. Tātad grozījums ir tā, šādā grozītā redakcijā pieņemts. Garīgas kungs. Te le ruego que... Paldies, priekšsēdētāji! Vai jūs varētu pārskaitīt tautas partijas pārstāvis šeit, jo man šķiet, ka iepriekš bija kļūda. Kāds, eh, kurš eh, ir no tautas, kāds, kurš vairs nav tautas partijā, tika pieskaitīts kā tautas partijas pārstāvis. Un tas nozīmē, ka iepriekšējā balsojuma rezultāts varbūt nebija pareizs, tad, kad mēs skaitījām. Hélas, Un tā, Džeims Dvēseli, jebkurā gadījumā ir palikusi tautas partijā, jā, balsojuma sarakstā tā izskatās. La politique. Britu politika kļūst ar vien sarežģītāk un vēl sarežģītāk nekā itāļu politika. Labi, to mēs attiecināsim uz turpmākiem balsojumiem. <laughs> Alors, nous en... Tā tad. Mēs esam nobalsojuši par 17. Eh, grozījumu, tālāk 18. iesniedz Ferma kungs, un tas ir kā papildinājums, kurš par, referents ir par, kas pret, pateicos, atturās, pieņemts. 18. punkts, 20. grozījums arī Fermakungs ir iesniedzis eh, kā papildinājums, ņemot vērā pamatiesības, eh, kurš par, referents ir par, Pateicos, kurš pret. Atturās. 20. grozījums ir pieņemts. 19. Eh, eh, Salvadora grozījums atbilst 20. Tas nav nekādā veidā pret cilvēktiesībām. Kurš eh, par? Referents ir par, kurš par? Paldies, pret. Kreisie ir pret, bet viņi ir izolēti. Viņi ir mazākumā. Garīgas 19. ir pieņemts. 20. punkts, 21. grozījums Ferma kungs un Balzānī kundze iesniegusi. Viņi grib uh, ātru balsojumu par šo vārdu expanded and angļu valodā paplašināts un. Jāpaplašina un. Tātad es aicinu balsot par 20. punkta tekstu bez šiem vārdiem jāpaplašina un referents ir par, kurš ir par. Lielākais vairākums par, kas pret, mazākums pret. Tātad pieņemts. Un šie vārdi. Tagad mēs balsosim par vārdiem. Expanded and angļu valodā. Tātad jāpaplašina un kas par. Paldies. Kas pret? Lielākais vairākums pret. Tātad mēs svītrojam šos divus vārdus. Jāpaplašina un. 22. grozījums To parakstīs Lamasūra kungs, un tas ir uh, savietojums ar 21. referenci ir par, kurš par. Nekāda entuziasma neredz. Paldies. Kas ir pret? Ā, oh, nu skaisti. Bon, écoutez, je le retire. Labi, es atceltu šo grozījumu. Tādā veidā vismaz uh, man te nav jāpanāk, lai kaut kāds mazs vairākums eh, nobalsotu pār visas šīs partiju cīņas. Katrā ziņā eh, es negribētu, lai eh, redzētu, ka žurnālās parādās raksti, ka es esmu sakauts. 22. punkts, 23. grozījums, fermas un balzānī ferma kungs. Es arī pēc jūsu parauga raugoties atsaucu šo grozījumu par labu nākamajam Haugas kundzes grozījumam. Par labu Haugas kundzei tā tad 24. Haugas grozījums. Bet referents ir pret. Kas ir par 24. grozījumu? Es pateicos, bet mums šoreiz jāskaita. Oui. Man šķiet, ka vairākums, bet vienalga mums ir jāskaita. 16 vai 17, saka priekšsēdētājs. Tātad visus lūdzu pieskaitiet. Ja ne plus 16. Tikai 16. Tātad, kas ir pret? Treize. Šķiet, ka 13. 16 pret 13. Ja problēma no delegācija Itālijā. Itāļu delegācijai zināms problēmas, bet uh, to mēs nokārtosim. Tātad pieņemts. 23. punkts B kompromiss iesniedz referents, kas pār šo kompromisu grozījumu referents ir labi pastrādājis, tātad kas pār visi gandrīz, kas pret, kurš uzdrošins būs pre, būt pret, nē, ļoti labi, tātad pieņemts. 23. jaunais punkts, mums ir 26. 25. grozījums, bet ko ietver referenta kompromisa grozījums. Vai tā ir Helga? 25. ir ietverts, vai ne tā? Tas pats attiecas arī uz 26. Un tas pats arī 27. Tā, tad 25. punkts. Es jums uh, dodu iespēju. 28. grozījumu ir parakstījis Lamasūrs. Referents ir pār. Kurš pār? Liels paldies. Kurš ir pret? Non, c'est un caractère personnel. Jā, te atkal personīgs dabas jautājums. Jā, nu labi, atkal skumīgi. Bet man ir jāpiefiksē, ka jūs esat tomēr mazākums, mazākumā. Tātad grozījums ir pieņemts. 26. punkts, 29. grozījums, fermkungs iesniedz referents ir pret, kurš pār. Aha, tomēr kreisie. Kaut kas pret, labējie un arī kreisie ir pret. Tātad 29. ir noraidīts, 30. grozījums. Un par to mums atkal jābalso. Kurš ir par? Referents ir par, kas pret? Jā, un nu atkal zaļie. Labi, loģiski. Bet viņi atkal ir mazākumā. 30. ir pieņemts. 31. 26 ceturtais jaunais punkts. Uh, Jensens kundzes grozījums referents ir par, kurš par. Lielākais vairākums, kas pret. Neviens atturās pieņemts. 32. grozījums iesniedz Ferma kungs, un tas ir kā papildinājums. Referents ir par, kurš par? Tātad papildinājums. Kas pret? Pateicos, neviens. Tātad pieņemts. Tālāk, 29. punkts. Liberāla demokrāta draugi ir lūguši, lai mēs balsotu divās daļās. Referents ir par katru no šīm divām daļām. Pirmā daļa Tātad līdz vārdiem in general, vispārīgi vai kopumā, tātad kurš ir par šo pirmo daļu? Jo merci. Kurš pret? Zarie un uh, vēl kāds. Tātad lielākais vairākums par pieņems. Otrā daļa ir nolemts uh, un kur ir atbildes uz šiem jautājumiem beigās. Tātad kurš ir par šo otro daļu? Pret? Aha. Vai, vai, bon. Ško... Labi. Izklausās, ka vajadzēs pārskaitīt. Tā tad, kurš ir par šo otro daļu? Lūdzu, nekautrējieties pacelt roku. Visi nav pacēluši roku. On veri, on verifi, ka... Mēs pārbaudam arī, lai nav pārāk daudz no tautas partijas balsotāju. Très bien. Ļoti labi. Tātad 17 pār. Kas pret? La deuxième partie. Pret šo grozījumu otro daļu. Diznef. 19. Tā tad noraidīts. Tā tad pirmā daļa ir pieņemta, otrā ir noraidīta. Vai Balzani grozījums atkrīt? He falls. Atkrīt, atkrīt laikam. Tā tad 34. atkrīt. 34. Uh, Ferma un Balzānī, kurš par? Pateicos, pret. Liberāļi šķiet ir uh, pārgrupējušies. Lielākais vairākums pret, tā tad noraidīts. Tālūk, pateicos. Tagad mēs pārējām pie balsojuma pār atzinumu par citām izdevuma iedaļām. Donc, tradition... Atbilstoši tradīcijai gribētu aicināt balsot blokā. Pieņemot, ka šis balsojums, ne šeit runāju par referentu, tātad mēs pieņemam, ka esam ņēmuši vērā visus viedokļus, atzinumus, ko ir sniegušas citas parlamentu komitejas. Izskatot eh, viņu grozījumus, mēs esam balsojuši par visiem grozījumiem, citus esam pieņēmuši, citus nē, protams, bet tātad mēs esam ņēmuši vērā arī komentārus un tā skaitā arī uh, rezolūcijas projektu tādā grozījumā, par kādu mēs to balsojam. Tātad ņemot vērā šo precizējumu, kurš ir par šo balsojumu. Par šo balsojumu blokā. Kurš par? Pret? viens pret, atturās, neviens neatturās. Tā tad nolēmts. Galīgais eh, grozī, eh, balsojums par eh, visu šo rezolūciju ar grozījumiem, kurš par, pret. Neviens nav pret rezolūciju. Ir. Portaškungs ir pret, atturās. Neviens neatturās. Pateicos. Un pieņemts. Mēs uh, sveicam referentu qui va pouvoir maintenant défendre cette position. Kas tagad varēs uh, sniegt mūsu pozīciju panārsēdē mūsu visu vārdā? Tagad mēs pārējām pie. Jā, Džeims, jums vārds. Vai es drīkstētu uzdot jautājumu referentam, runājot par šiem rezultātiem, par balsoju par rezolūcijām? Mēs šķiet, ka nekur neesam pauduši attieksmi pret pārskatu, ko mēs gaidījām no komisijas. Atcerieties, mums bija uzklausīšana, un eh, mēs jautājām budžete komisāram par to, vai būs šis viedoklis par finanšu perspektīvām un tā tālāk. Un neviens no šiem te balsojumiem faktiski par šo punktu, diemžēl, neliecināja. Referentkungs? Fact, now... Nu, īstenībā mēs apspriedām un izpau, tomēr paudām mūsu viedokli par 2010. gada budžetu un neko vairāk. Pārskats ir pavisam cits stāsts un tas neatieksies uz nākamā gada budžetu, bet visu periodu, un tas tā dziļi nebija saistīts ar šo visu. En fait... Jā, pārskats notiks uh, Lisabonas uh, līguma paredzētajā institucionālajā kārtībā. Un tā tad iespējams mums uh, diezgan ātri vajadzēs paust uh, savu viedēkli un tu, uh, viedokli, un to mēs arī labprāt darīsim. Tas būs eh, viens no punktiem, kas tiks izskatīts nākošajā trialogā un uh, samierināšanās uh, procesā. Džeims uh, mums atgādināja, ka jā, mēs esam iesnieguši vairākus uh, precīzus jautājumus uh, Šemets kungam, jauniem komisāram, un uh, tāpēc attiecīgi tos vajadzētu arī aplūkot. Tā, tad mēs pārējām tagad pie rezolūcijas projekta, ko izstrādājas Mankas kungs, un tieši tādā pašā veidā es aicinu balsot par grozījumiem. Uh, Jums visiem ir priekšā balsošanas saraksti. Tā tad uh, otrais grozījums, ko iesniedz Fernandes kungs. Uh, kurš ir par? Referents ir par. Pateicos. Pret. Pateicos. Atturās. Lielākais vairākums bija pār, tātad pieņemts. Piektais punkts, trešais grozījums, iesniedzis referents, uh, kurš, protams, ir pār šo grozījumu, kurš par, pret, pateicos, atturās, pieņemts. Sastais punkts, eh, atkal referenta grozījums, numur 4, kurš par pateicos, pret, neviens, pieņemts. Astotais jaunais punkts ir mutisks grozījums, ko iesniedzis referents. Vai mums ir šis teksts? Jā, šis teksts ir mutiskā grozījuma teksts, ir visi ar to ir iepazinušies, kurš par pateicos, pret, neviens, atturās, Neviens pieņemts. 13. punkts, 5. grozījums, iesniedzis Fernandes kungs, referents ir par, kurš par, pret, atturās, pieņemts. 14. punkts, 6. grozījums, tas pats uh, iesniedzējs, kurš par, referents par, pret, viens pret, atturās, uh, viens atturās, Tā tad pieņemts. Tālāk. Pirmais kompromiss. Kurš par? Pret? Neviens atturās, neviens neatturās. Tā tad pieņemts. Un tas ietver 14. punktu. Nē, labo priekšsēdētājs. Nē, tas attiecas uz 7. grozījumu. Parce que le paragraphe 14 a déjà été amendé par M. Fernandes. Bet, jā, nav īsti skaidrs, tātad saka priekšsēdētājs, kāpēc bija pretēja informācija. Tātad 14. punkts, sastais eh, grozījums ir saskaņots ar šo kompromisu. Tātad 14. jaunais punkts, septītais grozījums atkrīt, astotais grozījums, 16. punkts. Fernandes kunga grozījums, kurš par? Referents ir par. Aha, šķiet tikai tautas partija. Kas pret? Visi pārējie. Tātad sakauti. Fernandes kungs ir sakauts. Noraidīts. 20. punkts. 9. referentiesnieks grozījums, kurš par? Pateicos pret. Viens pret. Atturas. Pieņemts. 22. punkts, 10. grozījums iesniedz Fernandškungs eh, un referents atbalsta. Kurš par? Paldies, pret. Atturas. Pieņemts. Pēc 23. punkta apakšvirsraksts, ko ierosinājis uh, eh, Fernandškungs, 11. grozījums, kurš par, referents ir par, pret, viens pret, atturas, pieņemts. 25. punkts ir atkal dalīts balsojums. 12. grozījums, Fernandes kunga grozījums, pirmā daļa. Tā tad uzskata līdz vārdam likumdošanas darbu. Referents ir par. Kurš ir par? Pateicos pret. Belderkungs pret. Paldies. Atturas. Jā, viens arī atturas. Otrā daļa kura tātad sāks šajā sakarībā un līdz pat vārdiem likumdošanas darbu. Referents ir par, kurš par šo grozījumu. Vai mēs esam kļūdījušies, saka priekšsēdētājs? E. Ui, es atvainojos, saka priekšsēdētājs, es šeit jau sekoju tautas partijas balsošanas sarakstam, jā. Tā nu nejauši bija noticies, tātad referents ir pret, tā gan ir, tātad kas ir par? Tātad tautas partija bija par. Kas pret? Vairāk ir pret. Tā tad noraidīts. Pārējām pie 25. jaunā punkta, 13. grozījums, Fernandeša kunga grozījums. Nē, tomēr, saka priekšsēdētājs. Ah, Tā tad balso par šo grozījumu, jo otrā daļa ir pieņemta. Nē, atkrīt, nē, sev labo priekšsēdētājs. Tā tad atkrīt. 14. grozījums, 29. punkts jauns, ferma kungs iesniedzis, referents ir par. Un visas rokas pēkšņi paceļas, kas pret. Neviens atturas pieņemts. 15. grozījums. Referents ir par. Kas par? Salvadors ļoti kautrīgi ceļ roku, bet labi. Kas pret? Neviens atturas pieņemts. Es pateicos visiem. Eh, pirmais eh, grozījums, eh, tas pats autors, kurš par pret atturas pieņemts. Un tādā pašā veidā es aicinu balsot blokā arī par visiem grozījumiem un atzinumu. Ņemot vērā visu, kas jau tika uh, runāts, it īpaši arī tirdzniecības un uh, iekšējās tirdzniecības komitejā un arī lūgumrakstu komitejā. Tātad tas viss ir iekļauts šajā rezolūcijā. Kurš blokā ir par to, ka mēs ņemam vērā visus šos grozījumus? Paldies, kas ir pret, neviens uh, apturās, neviens tātad nolēmts. Un tā tad pietiek mums, ja mēs nobalsojam par Mankas kunga rezolūciju ar visiem grozījumiem, kurš par. Paldies. Pret. Viens pret. Atturas. Neviens neatturas. Pateicos visiem. Ar lielu vairākumu. Esam nobalsojuši un sveicam Mankas kungu. Sveicam viņu konbendit kungu klātbūtnē. Nožēlojam, ka viņš steidzas projām pāragri, bet. Eh, jo tas ir liels prieks, ka mēs varam izbaudīt viņa klātbūtni un padomus. Cienījamie kolēģi, pēdējais mūsu darba kārtības jautājums. Pirms dodamies eh, nedēļas nogalē. Es sarežģīts eh, jautājums par projektu parlamenta jauns ēkas iegādē. Biroja lēmums. Trēv ielā numur viens. Tas ir jautājums, par kuru runājām ar koordinatoriem. Un šīs koordinātora sēdes beigās es gribu izteikt sekojušu priekšlikumu budžeta komitejai. Mūsu referents nav klāt, tas ir Bokrosa kungs, viņš ir daudz strādājis. Uh, pie šī jautājuma, un jūs atcerēsieties, ka kopā ar viņu mēs šeit apmainījāmies viedokļiem, debatējām par šo jautājumu. Tas notika pagājušajā pirmdienā. Un mēs, um, kā es, tā arī daudzi no jums, uh, uzturējām ciešus uh, kontaktus ar biroju un ar Alejo Vidras uh, kvadras kungu, kas ir birojā un nodarbojas ar nekustamo īpašumu jautājumu. Uh, nelaimīgā kārtā Bokros kungs uh, nevar šodien būt šeit ceļā, un viņš lūdza viņu aizvietot un mani prezentēt viņu viedokli. Es esmu uh, uzrakstījis uh, tekstu Un tas ir izsūtīts visiem koordinatoriem no rīta un pēc tam visiem budžeta komitejas deputātiem, un viņš piedāvā negatīvu pozīciju. Atgādināšu, ka situācija ir tāda, kurā esam. Tātad juridiskā situācija. Katru reizi, kad kāda no institūcijām, parlaments vai kāda cita no institūcijām, uh, uzsāk nekustamā īpašuma projektu, uh, un kas ir saistīts ar ievērojumiem izdevumiem, budžeta komiteja tiek informēta un tā dod savu atzinumu. Vai dod vai nedod? Atcerieties, ka jūlijā pieņēmām lēmumu šādu atzīmumu sniegt, jo vairāk desmit miljonu eiro ir uh, vērts šis darījums, par kur runājam. Tātad, ja mēs uh, pieņemam lēmumu, ka būs šis atzinums, tad uh, finanšu procedūra 169. pāns, trešā parinda nosaka, ka 15 dienu laikā jāsniedz mūsu atzinums. Strikti skatoties, mēs esam tā nedaudz pārsnieguši laiku, bet ir bijuši apgrūtināti apstākļi, jo mēs šo jautājumu gribējām skatīt pagājušā nedēļā, un trīs dienas, trīs naktas mēs mm, balsojam par šiem mm, 1200. Mm, grozījumiem. Un atcerieties, trešās naktas beigās es piedāvāju uh, turpināt līdz darba kārtības uh, izskatīšanai, uh, un uh, Levandovski kungs uh, tad piedāvāja, ka nu, mēs nevaram vairs palikt, jo mēs paši bijām pilnīgi izsmelti fiziski. Tātad mēs nu, daudz esam pārsnieguši šo limitu. Es eh, gribu teikt, ka tas nav nekas tāds man nu ļoti nozīmīgs, jo tas eh, nozīmīgākais visā šajā darījumā nav viss juridiskais aspekts, bet gan politiskais aspekts. Un, protams, eh, birojs gaida mūsu atzinumu. Problēma, ar kuru mēs saskaramies, ir tā, ka mums jādod atzinums ārkārtīgi steidzami. Nu, praktiski šodien, jo mūsu nākošā sēde ir pēc 15 dienām un pēdējā tikšanās, lai pozitīvi vai negatīvi lēmtu par šo jautājumu. Un tikšanās starp a, parlamenta biroju un a, pārdevēju ir nākošu nedēļu. Birojas vairākas reizes ir lūdzas atlikt šo tikšanos. Tātad mums ir jāsniedz mūsu secinājums. Referents šajā darba dokumentā pauž savu viedokli un ieteikums. Jūs zinat, kāds ir šis teksts. Un viņš vērtē, ka viņa rīcībā nav tādas pietiekamas informācijas un kas būtu arī pietiekami uh, izsmeļoši, lai viņš dotu pozitīvu uh, atzinumu. Viņš uh, iesaka dot negatīvu atzinumu. Ilgi diskutējām par šo jautājumu ar koordinatoriem. Un uh, Es vienkārši stāstu, kāda ir referenta pozīcijas, esmu viņu viedokļi paldies, bet tā kā budžeta komitejas priekšsēdētājs, es jums piedāvāju atšķirīgu uh, risinājumu. Un tas ir sakojoši meklēt risinājumu, kas ļautu budžeta komitejai saņemt maksimāli lielu garantiju par apstākļiem, uh, kāda ir nepieciešama, lai dotu zaļo gaismu, nenovēršot parlamenta biroja uh, iespēju turpināt šīs uh, sarunas uh, līdz to noslēgšanai. Kādēļ? Ja mēs dodam negatīvu slēdzienu vai um, atzinumu, tad mēs uh, atradīsimies dilēmas priekšā. Juridiski uh, šis nav saistošs birojām. Birojas var pieņemt citu lēmumu, un tad, nu, tas nozīmētu, ka budžeta komitejas viedoklis nav ievērots. Vai arī uh, To, ko es domāju drīzāk, uh, nu, uh, birojas neuzdrošināsies uh, pārkāpt mūsu viedokli. Viņš zaudēs, mēs zaudēsim iespēju uh, nekustamā īpašuma jomā. Un tā ir iespēja. Mēs saprotam, ka uh, birojs ir pār, un uh, tas ir ļoti tuvu uh, esošajām ēkām jāievēro. Ja ka šī ir arī budžeta iespēja, jo 2009. gada budžetā mums ir līdzekļi, lai uh, uh, to izmantot 20 miljonu eiro no Beļģijas valdības uh, atmaksājot uh, to, kas ir paveikts Luksemburgas stacijas uh, ēkas uzlabošanā, un arī kredīti, kādi mums pienāks. Uh, un citiem avotiem, kas nozīmē, ka mums ir iespēja izmantot šo nekustamā uh, tirgu situāciju un uh, budžeta iespējas. Tātad šie līdzekļi ir mūsu rīcībā. Un ja birojas pārtrauks uh, sarunas, mēs būsim uh, tādā pozīcijā, kas būs novērsuši parlamentam rīcību šajā jautājumā, un, no, un parlaments neiegādāsies šo ēku. Bet mums nav vēl pietiekam daudz pret precīzu datu par nākošo gadu attīstību. Liekas, ka nu, tas, ka tāls būs nepieciešams, ir uh, pilnīgi skaidrs. Tika mainīts uh, deputātu un asistentu statūts. Arī Lisabonas uh, līgums ir jauns elements uh, kopš pagājušās nedēļas, un tas dod parlamentam jaunu kompetenci, kas uh, noteiks to, ka tiks pieņemti uh, spēki tajās jomās, kur līdz šim nav bijis pietiekama kapacitāte, un paplašināšanās nākotnē. Un pat, ja nākošo gadu laikā nav plaša paplašināšanās, ir Horvātija. Horvātija viena pati birojas saka, nu jā, protams, varbūt nav, nav tas jāapšaud, un, protams, 25-26 cilvēki tie tikai būs, un tad ir Balkāna citas valstis. Nu, es negribu runāt par tādu tālāku nākotni. Tātad šī hipotēze ir viena. Nu, un budžeta komiteja, tad uh, būs atbildīga par to, ka tiks uh, izsmelta šī nekustamā īpašuma iespēja. Bet nu, katrā gadījumā jāzina, ka būs nepieciešams papildus telpas un pietiekami ātri. Tas nozīmē, ka pēc diviem, trim, četriem gadiem, <clears throat> ja nebūsim nopirkuši trev viens ēku, tad būs uh, citi nekustamie īpašumi vai nu jāpērk vai jāīrē, un tad uh, mums parādīs, ka mūsu lēmums nav bijis pareizs Un, lai novērstu šo dilemmu kopā ar koordinatoriem, mēs domājam, ka būtu iespējams risinājums, kas ir nedaudz eh, savādāks. Un es to ilustrēšu salīdzinot luksuforu. Nu, tad, tad luksuforu principu izskatīšu. Ja nedodam zaļo gaismu, bet nedodam arī sarkano. Bet pievēršamies oranžajam. Un tad ir iespējami dažādi interpretēšanas veidi, nu, vien nu atkarībā no valsts vai fóruma. Tātad Dienvidu Eiropas valstīm, ja ir uh, oranža gaisma, tad uh, braucējs pātrinās. Ziemeļvalstīs, ja ir oranža gaisma luksuforā, tad braucējs apstājas. Nu, tad redzēsim, vai biroji pārvalda dienvidu vai ziemeļu cilvēku, bet, nu, ideja ir nākošā. Tātad praktiski būs vēl viena tikšanās. Un tā tad būs saistieša, un tad mums būs jāpieņem lēmums. Un tad mums būs vēl viena tikšanās reize. Un tas būs pārskaitījums, kas ir nepieciešams uh, budžet, gan budžeta, gan uh, juridiskā izpratnē, lai finansētu. Tātad kredīti ir pieejami, bet nepareizajā budžeta uh, pozīcijā. Un ar pārskaitījumu tad mēs redzēsim, ka mēs tieši šeit tad arī pieņemam šo lēmumu. Tas bija pēc pāris nedēļām. Tā tad ideja ir tāda. Budžeta komiteja ielūdza priekšsādātāju pārstāvi atbildēt uh, biroju vārdā parlamentu priekšsādātājiem Un budžeta komiteja uh, saskaņā ar visiem pantiem ir izskatījusi šo jautājumu. Un komiteja nav pret to, lai procedūra turpinātos. Tātad mēs nesakām, ka mūsu atzinums ir pozitīvs, un mēs nesakām, ka mūsu atzinums ir negatīvs. Mēs sakām, jā, jūs esat sākuši šo lietu, saprotot to, ka ir iespēja, Un jūsu atbildības jomā jūs kā birojs eh, nosakat to, cik tālu kas ir nepieciešams un iespējas kādas pastāv. Jūs sākāt šīs sarunas. Mēs neesam pret to, lai procedūra sarunu uh, jomā turpinātos, lai šīs sarunas turpinātos, bet mēs jums jau iepriekš pasakam. Kad tikko kā mēs izskatīsim, tad, kad mēs skatīsim šo pārskaitījumu, mūsu piekrišana uh, pārskaitījumam tiks pakļauts sekojošām, sekojošiem apstākļiem. Un apstākļos mēs uzskaitam tos elementus, kādus precizē Bokros kunga dokuments. Proti, tos elementus, kādi ir precīzākam izvērtējumam par cenas noteikšanu, salīdzinājumu ar nekustamā īpašuma ceniem, kā, cenām, kādas tās ir uh, Briselē uh, un uh, ekonomisko situāciju, ievērojot arī uh, finanšu un nekustamā īpašuma krīzi. Un tad ir jāizvērtā, jāizvērtē iespējas pirkt vai īrēt. Atbilstoši arī stratēģijai, kāda ir vidustermiņā nekustamā īpašuma jomā, Un mēs jau vairākus mēnešus prasām, un jūs jau esat solījuši vairākus mēnešus, par ko mums oficiāli saka, ka lēmums uh, tiks pieņemts uh, vienā no nākošajām um, biroja sēdēm, bet uh, šobrīd tas mums nav pieejams. Tā tad mums ir nepieciešams Mēs nepieciešams saņemt uh, vairāk informācijas par uh, to, kas ir nepieciešams, cik cilvēki, kurš dienests, uh, kādi termiņi. Jā, ir paplašināšanās, Lisabona un dažādi citi elementi. Un uh, kādi pasākumi uh, un kā šis papildus, papildus personā, personāls, uh, cik daudz ir nepieciešams nu, papildus telpas jaunā ēkā lai varētu vislabāk varbūt izmantot eksistējošos ēkas. Viens no jums atgādināja, ka šīs ēkas vēl nav pilnībā izmantotas. Un vēl, un vēl citi apstākļi, par kuriem jāatgādina, jo iespēja pārskatīt 2010. gada budžetu uh, arī ievērojot to rezolūciju, kādu mēs eh, taisamies pieņemt, balstoties uz Mankas kunga rezolūciju, un ka, kuru visdrīzāk arī pieņems plenārsēdē pēc 15 dienām, tad mēs esam uh, ieteikums formulējuši un prasījuši, lai grupu un deputāti um, rīcībā esošie līdzekļi pieaugtu, un mums vajadzētu zināt precīzi, kādā veidā birojas taisās. Uh, apmierināt šo prasību. Lisabonas līgums uh, no mums, uh, izveido mūs, uh, no mums īstenas likumdošanas aktieris, un mēs vēlamies pilnā apmērā īstenot šo likumdošanas procedūru, kā tas šobrīd nenotiek. Birojas vērtē to, ka šī nekustamā īpašuma lieta ir prioritāra, jā, varbūt, bet mēs gribam būt droši, ka tas nenotiek tieši vai netieši. Uh, Uh, samazinot uh, parlamenta deputātu nepieciešamības. Un tas viss tiks izskatīts un re rediģēts, un es uh, domāju, ka Fērma kungs to arī pārskatīs tādā veidā, lai birojam būtu skaidri, ka tas, nevar, kas var, ka tas var turpināt sarunas, bet ka, bet ka mēs rezervējam sev iespēju uh, vērtēt noslēdzoši tad, kad būsim saņēmuši atbildi par visiem tiem precizējumiem. Un šis prasījums ir pilnīgi likumdo, lik, likumīgs un normāls. Mēs to izsakam. Nu, tā tad tā ir šī ideja, par kuru uh, mēs diskutējām ar koordinatoriem. Un tā principālā pozīcija ir tāda. Uh, ja budžeta komiteja to akceptē, tad šajā brīdī es sagatavošu, balstoties uz šo bāzi, atbildes vēstuli parlamentu priekšsēdētājiem, es to izsūtīšu koordinatoriem un tad to nosūtīšu tad, kad koordinatori būs piekrituši. Tātad divi grib izstāties. Fermkungs un uh, Durānkungs. Lūdzu, Fermkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šis bija tāds lielisks paskaidrojums, eh, kas eh, ir tāds kopsavilkums diskusija, kas bija koordinātora sanāksmē, bet es vēlētos uzsvērt pāris punktus. Mums bija ļoti gāras diskusijas un pamatīgas diskusijas mūsu grupā. Es gribētu teikt, ka šis nav tīri iekšējs Eiropas parlamenta jautājums, un tās nav arī diskusijas starp biroju mūsu komiteju, bet šeit ir eh, runa par attiecībām ar uh, E, Eiropas iedzīvotājiem, ar Eiropas Savienību un iedzīvotājiem, ar nodokļu maksātājiem. Tas ir ļoti svarīgi. Un situācijā, kādā mēs esam šodien, mums šķiet, ka mums ir vajadzīgāka, dziļāka analīze uh, izvēloties eh, pareizo nekustamā īpašuma stratēģiju. Jo, diemžēl, šodien eh, situācija ir pilnīgi savādāk nekā eh, pirms vairākiem gadiem, kad mēs pieņēmām šo lēmumu, ka būtu izdevīgāk iegādāties ēkas nekā tās īrēt. Tā tad situācija ir mainījusies, un mums ir jāizmanto jaunās iespējas, kas paver šajā tirgu. Uh, ir uh, daudz man kolēģi, kas dod priekšroku uh, sarkanai gaismai. Un jūs minējāt arī priekšnoteikumu tikai tad, ja mums ir skaidrs atkāpšanās ceļš. Birojam ir jāpasaka, ka ja mēs nesaņemsim apmierinošas atbildes uz mūsu interesējušiem jautājumiem, tad mēs balsosim, balsosim pret budžeta līdzekļu pārnesi Mēs nepieņemsim situāciju, kad mūs padara par ķīlniekiem un ievelk procesa, bezizējas procesā. Ja mēs nesaņemsim apmierinošas atbildes, mēs balsosim eh, pret eh, šo budžeta līdzekļu pārnesi. Ja nē, tad mēs piekristu dzeltenē gaismai. Paldies, un tagad vārds Duran kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Man šķiet eh, šis jautājums tā šizofrēnisks, jo es darbojos šajā komitejā un esmu arī birojā vicepriekšsēdētāja. Mums uh, eh, daudz ir runāts šajā birojā par uh, ēkām, par uh, stratēģu jēku jomā, un mums šī nostāja, kad mēs dodam privilēģijas pozīciju šajā ēkas iegādēji, un šī ideja, ko mums izklāsīja priekšsādātājs un koordinātori, es to atbalstu, es domāju, ka tas iet uh, pareizā virzienā. Es vairāk esmu tā kā no dienvidiem, kaut gan no Beļģijas dienvidiem, un es šo oranžo gaismu drīzāk interpretēšu dienvidu uh, izpratnē. Tā tad es saprotu arī uh, prasības. Es domāju, ka Vidāls Kvadraskungs noteikti arī nāks un skaidros kopumā visu stratēģiju un tāpat arī jautājumu par krīzes apstākļiem, par to, cik svarīgi šī ēka, tāpēc, ka viņi ir tuvu. Uh, un ka ir svarīgs nodrošināt arī ekoloģisku šīs ēkas apsaimniekošanu, bet tam ir arī, protams, arī savu finanšu aspektu tad, kad, teiksim, mūsu pārziņā ir kāda ēka, tad ir svarīgi nodrošināt ekoloģisku šo ēkas pārzināšanu. Mēs, piemēram, nešaubāmies, ka naftas cenas uh, palielināsies, tāpēc es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi, lai mums, mums būtu ēkas īpašnieku, un mēs ekoloģiskā veidā varētu arī to pārvaldīt un izmantot. Uh, Tātad es saprotu šo prasību, ka ir nepieciešams skaidrojums par uh, vajadzībām, to es visu varu saprast, kaut gan tāpat laikā es domāju, ka uh, viens, divi, trīs uh, akreditēti asistenti, es nezinu, kādos apstākļos jūs esat, bet es domāju, ka daudziem no mums nav ārkārtīgi daudz vietas, lai mēs varētu uh, dot vietu tiem, kas strādā mūsu kabinetos. Tā ka es domāju, ka jā, vajadzības noteikti ir, un, protams, raugoties arī tālāk uz paplašināšanos un uz Lisabonas līgumu, bet katrā gadījumā es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, jo šī ēka tiešām ir blakus tepatās. Tā ir viegli piekļūt, tā ir tuva, kā es teicu. Tā ir par tirgus cenu, ņemot arī vērā šos krīzes apstākļus, un šai ziņā es eh, pateicos eh, koordinatoriem par eh, izvēlēto iespēju. Es Noteikti gribētu arī, protams, lai birojas pēc iespējas labāk uh, atbild uz mūsu prasībām, un mēs lemsim vēl tad, kad būs šis pārskaitījums jāapstiprina, bet katrā ziņā es domāju, ka tas nav kaut kāds nejaušs un kaut kāds uh, sasteigts uh, lēmums doma, ka birojas grib iegādāties šo ēku, jo uh, tur tiešām ir darbs veikts tā viss pamatā, tāpēc es uh, atbalstu arī mūsu priekšsēdētājiem koordinātoru pieņemto lēmumu. Paldies, vicepriekšsēdētājs kundzei Haglund kungam vārds. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu teikt, ka es augstu vērtēju jūsu pieeju, cenšoties atrast izēju no šīs situācijas. Taču tāpat laikā es vēlētos atgādināt, ka tomēr paliek ļoti daudz neatbildētu jautājumu. Es domāju, ka uh, Jorans par to jau runāja. Uh, Un jāsaka, ka mūsu gadījumā mums ir ziemeļnieku pieeja, ka dzeltenā gaisma tomēr ir vairāk uz zaļās puse, nevis uh, sarkanās. Un es gribētu atgādināt, ka ekonomiskā situācija šobrīd ir visai sarežģīta. Un fakts uh, ir tāds, ka mums ir jāpaskaidro, kādēļ mēs izlietojam tik daudz naudas, uh, pērkot šo ēku, un to būs grūti izdarīt, ja mēs īsti nevaram paskaidrot, ko, kā mēs to izmantosim. Uh, Mums ir eh, pieredze ar ēku iegādi iepriekš, un es domāju, protams, ka birojam būs pēdējais vārds sakāms, bet eh, man ir līdzīga pieeja kā Joranam, un eh, ja mēs nesaņemsim atbildes, mēs balsosim pret. Ir jābūt kaut kādai izējai Jo ir jau ļoti viegli mēģināt iestāstīt, ka sarunas ir nonākušas tik tālu, ka nav vairs atkāpšanās ceļa. Arī mūsu valstī tā mēdz darīt, bet tai, tie tikai aizpildinājumi. Paldies. Paldies. Gaira kungam vārds. Priekšstādāja kungs. Es nolieku galvu jūsu formulējumu mākslas priekšā, kādu jūs parādat, eh, jeb arī kā jūs parādījāt, eh, kāda būtu iespējama eh, rīcība. Es pārstāvu Vācijas rietumu, mm, ziemeļrietumus, un mēs ļoti skaidri un drastiski runam, runājam. Un darba grupā es teikšu tā, ja man ir nepieciešams kaut kas vairāk, nu, salīdzinu ar šniceli, tad nopērku cūku. Un tas ir salīdzināms ar to, kādā situācijā mēs te esam. Ziņojumā, tā kā tas tiek um, prezentēts, mums ir nepieciešams vēl no nu, 124 uh, amatvietas pirms paplašanāšanās. Nesam pieskaitījuši vēl to, cik uh, papildu uh, biroju būs nepieciešama, kas izrieties no Lisabonas līguma. Un no otras puses Eiropas eh, šeit eh, ēku tūmā 13% eh, ēku ir tukšas, parlaments nav tādā situācijā, ka pietrūkst telpa, tātad apkārt ap parlamentu ir pietiekami daudz telpa, kuras varētu noīrēt. Un neviens te nepaliek bez jumta virs galvas. Un no otras puses es saprotu, ka tas ir saistīts ar Beļģijas likumdošanu un ka mums ir jāmaksā cena nevis par pirkumu, bet 99 gadu īrēšanu ar iespēju papildu pirkšanai. Un tas ir stipri virs tirgus cenas, un stipri virs uh, tirgus cenas, un uh, tirgus cenas krīt uh, saistībā ar krīzi nekustamā īpašuma tirgu. Un katrs ziņojums par tirgu un Briseli un Briseles uh, biroja tirgu saka, ka cenas krīta kas nozīmē, ka mēs pirktu šodien to, kas nav nepieciešams, vairāk maksāt nekā tirgus cena, un zinot, ka, ja būs tāda nepieciešamība, tad cena būs mazāka. Un uh, ar visu šo, visu šo zinot, uh, pirkt ēku tikai tāpēc, ka tā ir tuvumā, es nesaprotu to. Un vēl esmu par to, lai šo lēmumu manis, man, man, nu tā kā jūs to uh, formulējāt, tad zeltainā gaisma. Uh, drīzāk ir tumša, nu tā ir tikai pavisam vārgi dzeltena un sarkanā jau praktiski ir iedegusies. Tādā situācijā, kad nu, šī budžeta pārvaldītāja prezidijam saka, ok, no, jūs varat turpināt sarunas, tad es eh, domāju, ka es esmu ļoti nožējies par to, kā to varētu paskaidrot nodaļu maksātājiem. Euh, paldies! Salvador! Jā, paldies. Šobrīd eh, nav nekas nevienam, ko paskaidrot, jo mēs pieņemam tikai starplēmumu. Taču pīrojas cenšas eh, vienoties par lēmumiem un par to virzību, mm, kādu iekļautajā atbildes vēstulē, un par šo vēstuli bija garas diskusija koordinātoru sanāksmē. Es eh, domāju, ka ir nepieciešama caurskatāmība un godīgs eh, lēmums. Es eh, nedomāju, ka mums vajadzētu pārsteidzīgi pieņemt lēmumus, jo mums nav visi argumenti, kas ļautu mums pieņemt lēmumu vai nepieciešams galīgo lēmumu pieņem, atbalstīt vai noraidīt. Es domāju, pēdējiem runātājiem ir taisnība. Saskaņā ar Beļģijas likumdošanu mēs to gluži uzreiz nenopērkam, mēs to īrējam uz 99 gadiem un tas gal galā varētu ietekmēt eh, pirkuma eh, gala cenu. Bet eh, tagad mēs dodam it kā tādu pirmo atļauju birojam turpināt sarunas. Un tad mēs varbūt sasaistam mūsu viedokli uh, ar šiem te nosacījumiem, ko esam izvirzījuši, un to, e, kāds būs mūsu galīgais lēmums. Tā kā es nedomāju, ka mēs te daram kaut ko nepareizi, ja mēs atliekam galīgo lēmumu. Tieši tas ir tas, kas, kam ir ietekmas finansēm. Mēs tātad tiešām piesaistam galīgo lēmumu par līdzekļu piešķiršanu e, šai te nosacījumu izpildēji. Je vous remercie. Monsieur Manka. Paldies, nākošais runātais Mankas kungs. Ďakujem, pán predsedā. Dovolte, aby som aj ja by som... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu augstu novērtēt jūsu formulējumu. Visi tie, kas uzstājās, viņi ļoti labi skaidroja, kāda ir situācija. Prūts mikrofons. Jā. <laughs> Yes. <laughs> Eh, ďakujem, pán predsedā, dovolte, aby som vám aj ja vyslovil. Vēlreiz paldies, priekšsēdētāji kungs, arī es ļoti augstu novērtēju to formulējumu, kādu jūs radāt un priekšlikumu. Viss tas, ko jūs skaidrojāt, eh, izskaidro šo dzelteno gaismu. Situācija ir tāda, ka visdrīzāk, ka dzeltenā krāsa uzvarēs. Nozīmīgi ir tas, lai tie, kas risina sarunas, uh, ievērot to, ka ir divi viedokļi. Viena saka, ka ir tikai viena iespēja pirkt, un otra saka, ka ir rezervas un alternatīvas. Un es gribētu tādu skaidru signālu tiem, kas risina sarunas. Un viņiem jāsaka, ka ir citas alternatīvas, tās mēs varam uzskatīt, un mēs, es esmu pārliecināts, ka mēs nākotnē varam sasniegt labākus noteikumus, un pēc sarunām mēs uh, uh, dzirdēsim visu to, kāda ir iemesli, kāda pirkšanai pārdošanai, un tie, kas pārdod, tas, kas pārdod, domā, ka mums nav alternatīvas, tādēļ cena ir tik augsta. Tādēļ mums vajadzētu vienmēr uh, teikt, ka ir uh, alternatīva. Man ir pietiekami daudz pieredzes, es esmu dučiem ēku pirts, kad biju citās. Uh, citās situācijās, un vienmēr, kad es teicu, ka man nav alternatīvas, situācija bija viena, un tad, kad es teicu, ka man ir alternatīva, tad man darbība bija vienmēr veiksmīgāka, un man liekas, ka tā mums vajadzētu uh, turpināt darbību, un domāju, ka tad mēs varētu veiksmīgi darboties. Paldies! Paldies, Greha kungs, vēl Beldera kungs, un tad mēs varētu balsot. Greha kungs, lūdzu. Ai. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu diezgan bēdīgs, bet es domāju, ka tu nedomā, ka esmu neprātīgs. Kas ir mans galvenais punkts? Būtībā diskusija e, jau līdzīgi ir norisinājusies, un šī komiteja jau izlēma to, un mēs iz, e, pieņemam rezolūciju par to, ka ir jāveido daudzgad stratēģija par nekustamiem īpašumiem. Un katru gadu mēs to atkārtojam, un šī stratēģija kā nerodas, tā nerodas. Uh, Un e, tagad e, mums ir svarīgi, lai tas tā notiktu, jo pretējā gadījumā mums kā budžeta komitejai e, tiek atņemts daudz mūsu pilnvaru. Es domāju, ka ir vajadzīgs šis daudzgadu ietvers, un mums pie šīs prasības ir jāturpina turēties. Jums ir absolūta taisnība. Belderkungs. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb duidelijk uh, gesproken tijdens het... Ja, paldies, priekšsēdētāj, kungs. Jau koordinātors sēdē par to jautājumu runāja un uh, pievienošu to. Nīderlandē mēs apstājamies dzeltenās gaismas uh, priekšā visādi citādi mūsu soda. Merci de donner votre avis. Paldies par jūsu atzinumu. Uh, tik uh, ātri un uh, īsi. Anna. Man ir jautājums galvenokārt par procedūru. Man šķiet, ka cilvēki saprot jūs piedāvāto risinājumu, bet mums ir jābalso. Un pirms jūs izsūtat šo vēstuli, es domāju, būtu labi, ja jūs mums to izsūtītu, lai mēs varētu to komentēt. Un tad, protams, mums ir ļoti ātri jārīkojas, bet, nu, tas bija mans jautājums. Jā, tieši tā, tieši tā. Cienījamie kolēģi, pateicos visiem par šo diskusiju, kas eh, ļāva mums šo jautājumu apskatīt dziļāk, un kas arī ir parādījusi, ka budžeta komitejas locekļiem ir tās pašas bažas, kādas arī jau paudās tad, kad mēs runājām koordinātoru starpā. Jo tik tiešām, kā jau Durāns kundze teica, jā, visiem ir zināms kaut kādas šizofrēnijas aizmetņi. Tātad mums jānodrošina, lai parlaments var labi darboties, bet tāpat kā Gajer kungs teica, tomēr mums ir arī uh, jābūt atbildīgiem vēlētāju priekšā. Mums ir jādemonstrē, ka mēs labi un atbilstoši pārvaldam ļoti ierobežotos Eiropas Savienības resursus. Bet tāpat laikā, tāpat laikā ir jāpaturprātā tas, ka visiem nacionālajiem parlamentiem ir diezgan ambiciozas nekustamo īpašumu politikas. Un stratēģija iegūt ēkas kuras ir blakus eh, parlamentam, tā ir tāda ļoti izplatīta stratēģija. Tāpēc es nedomāju, ka ne Dienvidu, ne Ziemeļa Eiropā un tāpat ne, ne Austrum, ne Rietuma Eiropā eh, nav tā daudz parlamentu, kur varbūt šādā veidā arī nerīkojas. Gribu piebilst uh, eh, Salvadoru teiktajam un tieši atbildot arī Heglunga kunga teiktajam. Pēc pieciem gadiem es negribētu būt tādā situācijā, kad man teiks, ka tāpēc, ka jums bija tāds ļoti ātrs un īstermiņa un ierobežots skatījums uh, budžeta komitejā Eiropas parlaments, kuram bija ārkārtēji iespēja iegādāties šo ēku tieši blakus, bija tātad viņiem tomēr jāpērk otrā pusē, Briselē, kaut kur ļoti nērtā vietā, kas gal galā viss izmaksā daudz vairāk. Tātad, ko es ar to gribēju teikt? Mēs Mēs esam uh, 85 un mēs. Mēs, mums nav šī atbildība vest sarunas uh, par pirkšanu. Tas ir uh, birojs vai uh, vicepriekšādātājs, uh, ģenerālsekretārs, ko, uh, kam dod pilnvars birojs, kurš būs vienīgais sarunu vedējs. Tātad mēs nosakam šīs sarkanās nepārkāpjamās līnijas, mēs nosakam ietvaru. Un tā tad, ja jūs piekrītat, protams, mēs arī balsosim par šo jautājumu. Tātad, ja jūs piekrītat, mēs rīkosimies tā, kā ir ieteikuši koordinatori. Es parakstīšu vēstuli, un šo vēstuli pirms nosūtīšanas es nodošu visiem koordinatoriem, un koordinatori uh, raudzīsies, rūpēties, lai šī vēstule tiktu izdalīta pārējiem. Bet tātad mēs uh, izstrādāsim vēstules projektu, uh, Un tieši tāpat kā visi jau vēlās, un tīpaši kā norādīja Ferma kungs un arī Gajer kungs, eh, kuri precizēja, kuros punktos mums nevajag atkāpties no savām prasībām. Un Jurānas kundze arī minēja ēkas ekoloģisku pārvaldību. Tas varbūt arī ir viens aspekts, ko mēs varētu pie, eh, pievienot. Tātad vēstuli mēs izstrādāsim, kurā mēs nepaudīsim politis, uh, pozitīvu atzinumu un arī nepaudīsim negatīvu atzinumu. Mēs ļausim, lai procedūra turpinās, bet mēs norādīsim, ka mēs neesam saņēmuši to precizēto informāciju, kāda mūsu referentam ir nepieciešama. Kā Greša kungs norādīja, ka ir jau pagājuši trīs gadi, kopš mēs birojām esam prasījuši iesniegt mums uh, Uh, vidustermiņa ēku pārvaldības stratēģiju. Un, ņemot vērā šos apstākļus, mēs rezervējam savu pozīciju attiecībā uz šo pārskaitījumu, ar kuru tikai būs iespējams šī darbība, tātad šis pirkums. Un tādā veidā cerams, ka birojas atbildēs uz tiem jautājumiem, ko mēs uh, uzdodam, un mēs tātad <clears throat> iesniedzam šo sarakstu ar prasībām saistībā ar iegādāšanās apstākļiem. Protams, arī raudzīsimies uz to visu saistībā ar ekonomisko un finanšu krīzi, un Fermkungs arī runāja par šo iegādes uh, politiku, uh, kura pirms krīzes uh, bija viena, bet tomēr ir nepieciešams izvērtēt, kādu uh, guvumu mēs gūstam, teiksim, iegādājoties vai uh, īrējot. Tā tad ir jāizvērtē šī vidustermiņa stratēģija, ir jāizvērtē, kādas ir uh, īstermiņa, vidustermiņa un tālākas nākotnes vajadzības parlamentam. Un birojam ir jāņem vērā tās vēlmes, kuras mēs būsim iekļāvuši, kas ir iekļauts arī Mangas kunga rezolūcijā. Tā tad es aicinu rīkoties tādā veidā, ņemot vērā to, ka, kā es teicu, šī pamata es izstrādāšu vēstuli, tā tiks nodot visiem koordinatoriem, un es viņu parakstīšu tikai tad, kad koordinatori man to būs ļāvuši un devuši savu piekrišanu. Tā tad uh, aicinu balsot par šo kompromisa variantu. Kurš ir par šo variantu? Paldies! Pret! Belderkungs, Blazovičkungs pret. Kas atturas? Gājerkungs atturas. Tā tad lielais vairākums par. Par to es arī jums pateicos. Un mēs eh, paredzējām strādāt līdz 6.30, bet es saprotu, ka steidzamība jau izpaužas un eh, līdz ar to sēdi mēs beidzam. Bon, ça va. Reste plus qu'à écrire.